pusdienlaikā. Tāpat vēlos jūs informēt, ka rītdien, otrdien, 15. aprīlī, mēs sākam darbu 8.30 no rīta līdz pulkstens 14. Tad būs pārtraukums un turpināsim no 15. līdz 23. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājas lapā, ar to arī pārtraucam šobrīd darbu.